Ah, skaidrs, paldies, un eh, balsojums par šo ziņojumu būs rītdien. Dāmas un kungi, nākamais darba kārtības jautājums ir Manuel Kapulas Santos ziņojums eh, regulā tiešo maksājumu korekcijas likmes noteikšanai attiecībā uz 2013. kalendāro gadu regulā 73 līdz 2009. Un pirmais runātājs ir referents Kaplos Santos kungs. Labdien. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Par spīti komisāra Čiolos centiemiem No 2014. līdz 2020. gadam mums vajadzēs izdzīvot ar daudz mazāku lauksaimniecības budžetu, jo tiek izmantots jauns finanšu disciplīnas mehānisms. komisija par aprēķinu pamatu ir ņēmusi vērā uh, jau iepriekš pieņemtos lēmumus. Jāsaka, ka Tas ir vienkārši pārsteidzoši, ka komisija tā klusējot eh, piekrita šim budžetam, ko tā uzspieda padome, neskatoties uz Lisabonas līgumu. Es domāju, ka ņemot vērā iestāžu līgumu, parlaments nevar tā vienkārši klusēt un neko neteikt. Mums tas ir jākritizē un jākritizē pietiekam asi. Mm, kolēģi mums piešķīra sarunu pilnvaras, un tās tika piešķirtas ar lielu balsu vairākumu, kad mēs balsojam par uh, tiešmaksājumu regulu. Vedot sarunas par daudzgadu finanšu plānu, mēs piedzīvojām ļoti smagu sakāvi. Kad komisija izmanto finanšu disciplīnas mehānismu, tur jau nav nekā peļāma. Uh, Un jāsaka, ka 80% no lauksaimniekiem saņems tikai 15% no kopīgā uh, budžeta. Mēs, protams, vēlamies, e, lai neviens netiktu diskriminēts. Tādēļ komisijas priekšlikums ir pamatots, un es ceru, ka kolēģi varēs balsot par šo ziņojumu. Paldies! Un tagad es došu vārdu Čiološa kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! referenta kungs, dāmas un kungi. Ja mēs runājam finanšu, par finanšu disciplīnas uh, izmantošanu, komisija, ko tādu ir piedāvājusi, jo mēs veicām aprēķinis 2014. gadam, un šie aprēķini pierādīja, ka ir augšējie griesti uh, Eh, ar kuriem vien nebija gana. Kādēļ komisija ņēma vērā šos piešķīrumus, kas tika paredzēti eh, DFS no 2014. līdz 2020. gadam? Kādēļ mēs ņēmām vērā padomas priekšlikumu, nevis komisijas uh, Uh, pašas aprēķinus. Nu, mēs te varam runāt par pragmatismu. Protams, arī komisija varēja piedāvāt pati savus, uh, savas aplēses. Eiropas parlaments jau ir pieņēmis finanšu tādu sākotnējo tāmi, un valstu un valdību vadītājiem bija priekšlikums, uh, kas tika pausts Eiropas parlamentam, un sarunas uh, tiek vēstas balstoties uz skaitļiem, ko piedāvāja, kas ir zemāka par komisijas piedāvātajiem. Tādēļ mēs vēlējāmies būt pragmatiski. Mēs gribējām uh, pastāstīt lauksaimniekiem, kas tad īsti notiek. Mēs negribējām viņam uh, eh, pūst mīglu acīs. Mēs uh, tādēļ runājām par tām aplēsēm, ko ir veikusi padome, tātad viena no līdzlikumdevēja institūcijām. Kādēļ es to saku? Pasākumi, kas ir domāti finanšu disciplīnas uzlabošanai, ir tādi, no kuriem nevaram atteikties, jo lauksamniekiem jāzina, ar ko tad rēķināties nākamā gada laikā. Protams, ņemot vērā aplēses, mums arī ir jāatminas, ka ir vienošanās starp parlamentu un padomi. Mēs uh, arī uh, esam apņēmušies izstrādāt budžeta grozījumu uh, šī gada rudenī un ja līdz rudenim mēs ar uh, parlamentu vienosimies par finanšu tāmi, uh, tiks veiktas aplēses, ņemot vērā summu, par ko esam vienojušies. Mēs esam, tātad, mēs negribējām būt pārāk optimistiski, tādēļ mēs savos aprēķinos bijām piesardzīgi, lai skaitļi pēc tam uh, šķistu pietiekam realistiski, lai mēs nesasolītu par daudz. Izņēmums attiecas uz tiem lauksaimniekiem, kas saņems mazāk par 5000 eiro, lai tiešmaksājumi būtu sadalīti godīgāk. Un tas, protams, aprē, atvieglos arī mūsu aprēķinus, jo tagad jau tiek eh, piešķirt maksājumi, kas ir lielāki par 5000 eiro. Ja, piemēram, eh, lauksaimnieks saņem par, pie, par 5000 mazāk gada laikā, mēs šo atlaidi, šo atkāpu nepiemērosim. Komisija to arī piedāvāja, runājot par KLP reformu, par kuru arī tieši tagad tiek spriest. Mēs gribam aizsargāt tādus eh, mazos lauksaimniekus. Kādēļ tad mēs gribējām e, ieviest finanšu disciplīnu? Es ceru, ka es to pietiekam labi paskaidroju ar šiem argumentiem. Es negribu nevienu maldināt. Bet viss priekšlikums Eh, ir jāpēta, ņemot vērā vienošanos starp padomi un parlamentu par finanšu tāmi. Bet, ja šāds vienošanās nebūs, eh, būs eh, jāieviešo papildus pasākumu. Paldies! Uz vienu minūtu uzstāsies Lavijas kungs, kas pārstāv budžeta komiteju. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs! es esmu sagatavojis budžeta komitejas atzinumu. Es tādēļ runāšu tikai par finansēm. Komisāra kungs jau atzīmēja, ka mēs uh, vēl nezinām, cik daudz līdzekļu tiks piešķirti otrajā kategorijā no 2014. līdz 2020. gadam. Uh, Mēs vēl nezinām, ar ko rēķināties, un tādēļ nezinām, cik tālu vajadzēs uh, samazināt tiešos maksājumus 2014. gadā. Tādēļ mēs piedāvājam līdzekļu saskaņošanu, tad, kad tiks pieņemts 2014. gada uh, budžets, un rudenī ir paredzēts sagatavot arī budžeta grozījumu. Ja nebūs vienošanās, un, protams, tas nebūs nekāds brīnums, tad nebūs uh, budžeta disciplīnas, un summa tiks aprēķināta balstoties uz 2013. gada augstākajiem rādītājiem plus 2% kā inflācijas uh, e, robežu. Paldies, tagad Jāra kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra kungs. Komisija vēlas samazināt tiešos maksājumus nākamā gada laikā, un jā, tas ir tāds realistisks eh, skatījums, un ir labi, ka komisija vispār strādā pie uh, lauksaimniecībai atvēlētā budžeta, bet neskatoties no tā, kāds būs rezultāts, ir uh, jāpadomā, kas notiks tad, ja mēs nevarēsim vienoties par budžetu, jo ir eh, jāievēro arī procedūra. Tādēļ ir ļoti labi, ka mēs par to šodien varam diskutēt. Finanšu disciplīna eh, krīzes apstākļos, protams, ir nepieciešama, bet tās uh, bet mehānisms, ar kuru palīdzību ievākt līdzekļus, nav tāds pietiekami skaidrs. Es uh, sev uzskatu par profesionālu politiku, tādēļ vēlos arī pieņemtos lēmumus vienmēr argumentēt un pamatot. Un komisārs te runāja par uh, tiem lauksaimniecības uzņēmumiem, kas saņem mazāk par 5000 eiro. Uh, Uh, varētu izklausīties loģiski, bet kā tas izskatīsies dalību valstīs? Dalību valstīs uh, būs uh, ļoti liels atšķirības starp izmaksāto, izmaksātajām summām un būs tādi uzņēmumi, kuriem būs jāmaksā uh, mazāk, piemēram, Francijai būs jāmaksā saviem zemniekiem apmēram tikpat daudz, cik Poli, Polijā. Nu, es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieņemami. Un kādas, eh, kāds tad valstīm būs stimuls uh, taupīt vairāk, ja tām vajadzēs sekt šos augstākos izdevumus ļoti mazā apmērā? Uh, Ņemot vērā to, ka norisinās trialogs par uh, lauksaimniecības reformu, es domāju, ka lauksaimniecības komitejas ziņojums ir arī pretrunīgs. Ja Briseles budžetām ir nepieciešams vairāk naudas, jā, tad to ir uh, eh, jāsarož par katru cenu. Es kolēģiem gribēju teikt, ka runājot par uh, reformas trialogu mēs jau esam pauduši savu atzinumu par finanšu disciplīnu. Ja pēkšņi komisija vēlas pieņemt citu lēmumu, eh, tas man nešķiet pietiekami pamatoti. Mums vajadzētu pateikt, ka tiešo maksājumu samazinājumām visās valstīs ir jānotiek līdzvērtīgi, nevis eh, tā, ka vienam atņem vairāk, vienam mazāk. ja uh, līdzekļi netiks uh, samazināti ļoti lielā apmērā, tad es domāju, ka būs stimuls arī pašiem lauksaimniekiem uh, rīkoties taupīgāk un efektīvāk. Es domāju, ka finanšu disciplīna ir svarīgs instruments, bet tas ir jāizmanto pamatot un lietpratīgi. Paldies! Nu, piln... Paldies! Nākamais ir Dekāstro kungs, vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Gribēju pateikt skaidri un gaiši, ka parlaments nedrīkst pieņemt to, ka uh, tiešo maksājumu samazināšana ir balstīta uz padomes lēmumu. Parlamentam tas nav paprātām, mēs tam nesam devuši savu svētību, un jāsaka, ka mēs esam institūcija, kas ir visdemokrātiskākā institūcija Eiropas Savienībā. Mūsu balsi nedrīkst ignorēt, un eh, Komisēja te piedāvāja atskaites punktu, ņemot vērā 2014. gadam paredzēto budžetu, bet mums taču arī ir sarunu vešanas mandāts par eh, tiešo maksājumu regulu. Mēs nedomājam, ka visus lauksaimniekus tagad vajadzētu sodīt vienādā mērā, atņemot viņiem vienlīdz lielu naudas summu. Mums tas nešķiet eh, godīgi, Tādēļ vajadzētu runāt arī par tiem, kas uh, saņem mazāk par 500 tūkstošiem eiro. Paldies, un tagad Rāmērsas kundze. Godātais uh, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, uh, dāmas un kungi. Mēs vēl neesam pieņēmuši DFS un, diemžēl, mēs nevaram iegūt arī to cieņu pilsoņu acīs, ko esam pelnījuši, bet mēs taču pārstāvam pilsoņus, mums ir jācīnās par viņu interesēm. Un tagad mums ir. Uh, jāpieņem lēmums par uh, lauksaimniecības budžetu un ir paredzēts šo budžetu samazināt. Es domāju, ka likumam ir jābūt vienlīdzīgam pret uh, pilnīgi visiem. Visiem lauksaimniekiem ir pilnīgi vienādas tiesības un vienādi pienākumi. Tādēļ ir jābūt lineāram līdzekļu samazinājumam. Tā tad uh, procentuāli, procenti visām valstīm būs vienā disciplīna nozīmē to, ka visām valstīm ir jābūt jābūt taupīgām un jāievēro uh, arī tāda stabila budžeta politika. Un ja, piemēram, vienā, vienā valstī būs mazāk uh, līdzekļu samazinājumu un citā mazāk, tas nebū, vairāk tas nebūs godīgi. Un te mēs mērām ar dažādām mērauklām. Es domāju, tas ir ļoti bīstami un mēs nevaram izmantot dubultus standartus. Mums ir kopīgiem spēkiem jāstrādā, lai visi kopīgi mēs varētu nonākt pie mērķa, un, e, protams, e, arī šai smagajai nastai ir jātiek sadalītai vienā, tātad jābūt lineāram līdzekļu um, samazinājumam. Arī mazajiem lauksaimniekiem, kas saņem mazāk par 5000 eiro, ir jārēķinās ar to, ka tiešo maksājumu summa gadu laikā samazināsies un nav pilnīgi nekādas jēgas maziem uzņēmumiem tagad uh, sapūst pīlīdz, ka viss paliks tā, kā tas ir bijis, ka viņi necietīs no līdzekļu samazinājumu un lai tik maksā lielie uzņēmumi. Bet tā tas nedrīkst būt. Un visu laiku mēs nedrīkstam domāt tikai melnbaltās kategorijās. Tas nav labi arī uh, kopīgajām Eiropas vērtībām. Paldies, un tagad Nikolson kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties Kaplaš Santras kongām par to, ka viņš ir izgat, eh, sagatavojis šo ziņojumu šajā saspringtajā sarunu laikā. Es jau domāju, ka viņam jau uh, pietiks citu darbu un bez šī ziņojuma, bet viņš tiešām ir um, drosmīgi ķēries uh, klāt uh, šī jautājuma risināšanai kopējās KLP izdevums ir sasniedzis to līmeni, kad ir jāpiemēro finanšu disciplīna, lai nodrošinātu to, ka izdevums saglabājas paredzētā daudzgad finanšu ietver izdevumu apmēros. Tajā pat laikā, kas attiecās uz pielāgojumu likmi, tad tas ir noteikts tik zem, ka tas noteikti negatīvi ietekmēs daudzus lauksaimniekus visā Eiropas Savienībā. Zem 5000 eiro slieksni mehānisms, kas ierosināts ziņojumā, nozīmē, ka 80% no lauksaimniekiem tiks izslēgt no finanšu disciplīnas, un man tiešām ir ļoti grūti pateikt mans pārstāvētajiem vēlētājiem to, ka viņi nesaņēms tiešmaksājums um, tādēļ, ka uh, šīs normas netiek simtprocentīgi piemērotas vienādi attiecībā pret visiem. Protams, mums ir nevajadzētu atbalstīt pasākums, kas novedīs pie šādām uh, ekstremālas, šāds ekstremāli nevienlīdzīgas situācijas starp dalībvalstīm un starp lauksaimniekiem. Tiešo maksājumu regula, kas patreiz ir kā LP reformas elements, paredz finanšu disciplīnas slieksni. Mērķis bija uh, vienlīdzīgi sadalīt finanšu disciplīnas slogu starp visiem lauksaimniekiem Eiropas Savienībā, un to mums arī vajadzētu darīt, un to es domāju arī jums, komisārkungs, vajadzētu to darīt, jo jūs priekšlikums ir absolūti negodīgs, netaisnīgs un nepieņemams. Paldies! Mažīkungs, vien minūte. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Es domāju, ka e, šīs regulas piemērošana nav īsti pamatota, it īpaši, ja runājām par tās piemērošanu e, salu teritorijām un īpaši attālinātiem reģioniem. Un kas attiecās uz finansējumu no krīzes budžeta, tad e, Liela daļa lauksaimnieku nesaņēmis nepieciešamo atbalstu, jo šīs regulas piemērošana novedīs pie tā, ka samazināsies finansējums lauksaimniekiem, kuri nodarbojas ar savu rūpalu Eiropas Savienības visatālākajos un salu reģionos. Es uzskatu, ka šie reģioni ir jāņem vērā un tādēļ arī tika iesniegts mans 12. grozījums kopā ar vēl 47 kolēģiem. Mēs gribam, lai šī regula netiktu piemērota eh, īpaši attālinātiem reģioniem un Egejas salu teritorijām. Paldies, Stojanov kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji.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 Eiropā ir situācija, kad vecās dalībvalsts ir privileģētā situācijā un jaunās un mazās dalībvalstis ir uh, atstāts novārtā. Kas tad vainas tam, ka Polijas lauksaimnieki saņemtu to pašu, ko Francijas lauksaimnieki. Kāpēc jūs neteicāt to poļiem, kad viņi stājās Eiropas Savienību? Kādēļ jūs neteicāt to Bulgārijas zemniekiem, ka tā būs? Cik ilgi mēs ie, piecietīsim e, šos dubult standartus? Vai jūs gribat, lai mēs esam uh, nevienoti dzīvnieku fermā, kur jūs būtu vairāk vienlīdzīgi nekā pārējie. Paldies, Dāršmān kungs. Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi. Es domāju, ir e, vienkārši skumīgi, ka mums par šo jautājumu ir vispār jārunā. Uh, un pagājuši gadu plānojot budžetu, eh, kas atvēlējams lauksaimniecībām, mēs neesam turējuši doto vārdu juridiskā drošība septiņu gadu laikā nav ievērota. Lai nu kā Komisāra kungs, jūs esat eh, izstrādājis priekšlikumu, kā samazināt šos līdzekļus, jūs to pietiekami labi argumentējāt, un es domāju, tā jūs esat eh, arī pierādījis to, ka esat gatavs atbalstīt mazos uzņēmumus. Mēs te nerunājam par milzīgām summām. Mēs runājam par 10-15 eiro uz vienu hektāru. Es domāju, tas ir patiešām prātīgi, lai mazie uh, uzņēmumi varētu izdzīvot, arī mums kaut kas ir jādara politiskā ziņā. Jā, nu tas ir tāds ļoti piesardzīgs solītis, bet tik un tā mēs ejam uz pareizo mērķi. Protams, arī dalību valstīm būs vēl jāveic savs darbs, jārkungam taisnība, varbūt to varētu, varētu atrisināt kaut ko savādāk. ka, piemēram, šo samazinājumu varētu veikt dalību valsts pašas. Domāju, ka priekšlikums ir uzslaus vērts un mazie uzņēmumi, uz maziem uzņēmumiem ir jāievēro atkāpes un nevajadzētu tos sodīt vēl kaut kā papildus. Tādēļ atbalstīšu priekšlikumu. Paldies, paldies un tagad gars sieperēzes kundze. Presidente. Priekšsēdētāji, komisāra kungs. 9. februārī Spānijas lauksaimniecības eh, ministrs Kaņieta kungs uh, uzvaroši pasludināja, ka panāktā vienošanās ir pozitīva, jo tas nenozīmēs, eh, ne, tas, no, tas nozīmēs, ka netiks veikts samazinājums finansējumam lauksaimniekiem Spānijā. Un tagad komisija nāk klajā ar priekšlikumu regulai par finanšu disciplīnu, eh, kas paredz 5% samazinājumu šiem finansējumam, eh, kas tieši saistīti ar tiešmaksājumiem. Sociālisti šajā parlamentā ir ļoti pret šādu rīcību, un mēs vienkārši nespējam akceptēt komisijas piedāvāto samazinājumu, it tīpaši balstoties uz to vienošanos, ko panāca padome, kas paredz samazinājumu visās Eiropas Savienības rīcību politikās. Paldies! Paldies! Un tagad Oilanda kundze vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Finanšu disciplīnas priekšlikums tika izveidos, lai nodrošinātu, ka saistības tiešmaksājumiem katru gadu tiek izpildītas. Diemžēl komisija ir gājusi vēl tālāk un tagad pieprasa, lai tirgus krīzes rezervi tiktu sekta no KLP budžeta. Šis samazinājums par gandrīz 5% tiem eh, zemniekiem, kas saņem vairāk nekā 5000 eiro, nozīmē 1,5 miljārdu eiro samazinājumu. Tas ir divreiz vairāk nekā tas, tā summa, ko sākotnēji komisija paredzēja. Es saprotu, ka viņi ir iecerējuši samazināt uh, Uh, finansējumu visās budžeta pozīcijās, bet šoreiz komisija ir aizgājusi par tālu un tādēļ gribētu aicināt kolēģus atbalstīt referentu un komisijas sākotnējo priekšlikumu samazināt maksājumus par 0,7% un um, iekļaut attiecināto tikai uz tiem uh, lauksaimniekiem, kas saņēma 5000 eiro un vairāk. Paldies! Paldies! Un tagad Faimon kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es gribētu skaidri un gaiši pateikt, ka es neatbalstu komisijas priekšlikumu attiecībā uz selektīvu tiešo maksājumu samazinājumu lauksaimniekiem 2013. gadā. Jautājums ir par to, vai šāda finanšu disciplīna tiešām ir nepieciešama šajā konkrētajā brīdī. It īpaši ņemot vērā to, ka vēl nav pieņemts lēmums par daudzgadu finanšu ietvaru laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Šāds samazinājums nav vajadzīgs, it īpaši vēl 5% apmērā tiešajiem maksājumiem. Es atbalstu referenti ierosinājumu, ka pietiktu ar 1% samazinājumu, un es atbalstīšu šādu nostāju arī balsojumā rīt. Sliktākā lieta ir tā, ka šeit tiek realizēta selektīva pieeja. Komisija ir izvēlējusies 5000 eiro robežšķirt, tas nozīmē, ka mazajiem zemniekiem nebūs jāpievelk jostas, tikai vidējā lieluma un lielajām fermām būs jāsaņem šis sitiens. Es tam nepiekrītu, jo ja reiz ir samazinājums, tad jābūt samazinājumam visā frontē, un ja tas tā nenotiek, tad noteikti tas novedīs pie netaisnīgas Eh, situācijas. Čehijas republikā, kur es pārstāvu šeit, tas ir pilnīgi nepieņemami. Mums nav nepieciešams dzīvnieku fermas scenārijs, kur daži ir vienlīdzīgāk nekā citi. Paldies! Tagad došu vārdu Mato Adrover kungam. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs!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 ņem vērā uh, korekcijas, kas tika ieviesas jau pirms tam, tiek uh, piedāvāts samazināt līdzekļus, bet, protams, būs grūtības un tas uh, uh, mm, reģionus nostādīs vēl lielākās grūtībās. Pēc uh, es gribēju teikt, ka uh, attālajiem reģioniem bija paredzēts piešķirt tieši vairāk līdzekļu. Francijā un Spānijā bija mēģinājumi e, palielināt atvēlētos līdzekļus ultraperifērāriem reģioniem, un tas pierāda, ka Eiropas Savienības līdzekļi eh, vien nav pietiekami, lai varētu finansēt šos reģionus, jo tos finanšu krīze ir skārusi vēl smagāk. Un es domāju, ka ir iespējams uh, lauksaimniecībā nodarbināt pietiekami daudz darba ņēmēju. Tādēļ 289. līguma pants ir jāievēro. Uh, Tas ir juridiskais pamats, lai atbalstītu uh, lauksaimniekus uh, uh ultra periferējos reģionos. Un šie, ir, uh, šie reģioni ir jāizņem no aptvērumu, un mēs balstāmies arī uz šo pāntu. Un tagad Andriekungs. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs, dārgie kolēģi. Es gribētu vispirms pateikties savam kolēģim Kapulas Šantuškungam par paveikto darbu un par viņu ziņojumu, ko pilnībā atbalsta. Tā realitāte, ko jūs tik ļoti lolojat, nozīmē to, ka parlaments ar padomi ir līdz likumdevēji ab vienlīdzīgās pozīcijās, un šīs pozīcijas ir jārespektē. Mm. KLP tiešie maksājumi tiks samazināti 2013. un 2014. gadā par 5%, un es to uzskatu par pilnīgi nepieņēmumu situāciju. Fakts, ka visattālākie reģioni ir īpaši, un tas ir atzīts arī Eiropas Savienības nolīgumos, ir jāņem vērā. Līdz ar to nedrīkst samazināt maksājumus šīm jutīgajām teritorijām. Paldies, un tagad sākam brīvā mikrofona procedūru. Divi runātāji. Vispirms Danelis Kungs, vienu minūti. Kirie proedrie. Cienījamie kolēģi. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Domāju, ka tiem kolēģiem, kas vērsās pret uh, atkāpi mazajiem lauksaimniecības uzņēmumiem, bija pilnīgi taisnība. Bet neaizmirsīsim, ka tieši mazie lauksaimniecības uzņēmumi nesaņem no mums lielāko uh, budžeta daļu. Tieši mazajās lauksaimniecībās bieži vien strādā ļoti daudz uh, cilvēku, un tas noteikti ir jāpatur prātā. Ir arī uh, ļoti daudz maz lauksaimniecību perifēros reģionos, uh, kurus šī finanšu krīze ir šaustījusi daudz smagāk nekā cits reģions. Padomāsim, kad balsosim par to. Paldies! Lēnkungs nākamais. Vispirms vēlētos, Kelīkungs atvainojos, vispirms vēlētos pateikties komisāram par to, ka viņš un īrijas prezidentūra uh, ir uh, meklējuši risinājumu uh, Um, attiecībā uz kopējās uh, lauksaimniecības politikas pārējais periodu līdz savas prezidentūras beigām. Ja mēs uh, spēsim atrisināt šo um, jautājumu, mēs būsim ievērojami progresējuši. Un varēsim uzskatīt to par eh, veiksmi. Runājot par konkrēto jautājumu, ko mēs apspriežam šovakar, tas nav vienkārši. Tā, protams, nav uh, situācija, kurā visi būs priecīgi un apmierināti lai kāds arī nebūtu risinājums. Taču mums ir nepieciešams šis grozījums un nepieciešams pēc iespējas ātrāk. Mums ir jābūt gataviem un mums ir jābūt realistiem. Un ja mēs gribam būt realisti, mums ir nepieciešams pārmaiņas, bet ir uh, mazajām uh, eh, lauksaimniecības, mazajām lauksaimniecības uzņēmumiem jāpieļauj izņēmumi. Un jāņem vērā viņu situācija. Paldies, un tagad gribētu dot vārdu uh, komisāram Čalaškungam. Paldies, priekšsēdētājiem. Jā, nu, līdz ar to man ir iespēja pakomentēt virkni jautājumu un šo to paskaidrot šis te priekšlikums eh, nebūt, nepauž necieņu pret parlamentu. Tas ir vienkārši piesardzības solis. Ja saruna procedūra beigās par finanšu perspektīvu Eiropas parlaments eh, varēs vienoties ar padomi un palielināt KLP budžetu, uh, un mēs varēsim mainīt galīgo ciparu, tad, protams, šī procedūra tiks atcelta, bet uz šo brīdi tie cipari, kas mums ir uz galda uh, un uh, kas ir saskaņoti ar to, uh, ko beigās ir lēmus padomu, nu tie ir tie cipari, kas mūsu rīcībā šodien ir. Tā vietā, lai veiktu nelielu samazinājumu šodien un veiktu lielākus uh, samazinājumus vēlāk, mēs vēlētos eh, spērt šo piesardzības soli, un eh, šis gal galā ir tikai eh, tiesība akta priekšlikums, un tas ir jūs un padomas ziņā to atrisināt, tieši tā kā tas tiek risināts visu mm, tiesību aktu pieņemšanas gadījumos un papildinājuma vēstule, kas ir domāta attiecīgās korekcijas izdarīšanai Mm, tad arī tiks attiecināt uz tiešu maksājumu izmaiņām. Eh, līdzekļu atņemšana eh, lauksaimniekiem, nu, eh, tas ir tāds apvainojums, kas šobrīd kaut kur lidinās gaidā, galā, bet finanšu disciplīna attiec uz krīzes fondu, kas paliek KLP ietvaros un kurš joprojām ir pieejams e, lauksaimniekiem. Un ir maldīgi radīt iespēju, ka viņiem tiek atņemta nauda, lai to atdot kādam citam. Garsīs Pērēs kungs, jūs varbūt atcerieties, pirms pāris gadiem mums bija augļu un dārzeņu krīze, un mēs uh, spējām palīdzēt ražotājiem dalībvalstīs, starp citu arī Spānijā, lai sektu viņu zaudējumus. Tāpēc šī nauda ir nepieciešama, šī nauda ne, pazūd kaut kur. Tā ir krīzes rezerve. Un ja tā netiks izmantot 14. gadā, ja krīžu nebūs, tā nekur nepazudīs, tā pēc tam atgriezīsies pie lauksaimniekiem. Tā kā tā ir ārkārtas situācijas rezerve. Un nauda šeit vienmēr būs un būs pieejama eh, lauksaimniekiem. Atgriežoties pie jūs teiktā, Nikolsona kungs par 80% lauksaimnieku, uz kuriem netiek attiecinātas uh, šīs te procedūras, bet viņi saņem tikai 20% no tiešmaksājuma kopapjoma. Tā kā mēs par izņēmumu e, padaram tos lauksaimniekus, e, kas saņem tikai 20% no tiešmaksājuma kopapjoma. Tā kā es negribu, protams, atstāt iespēju, ka tas ir mās e, lauksaimnieku skaits kur saskarsies ar šo pasākumu, bet tā ir nelielākā grupa, bet, lielā, eh, bet grupa, kas saņem vairāk uh, maksājumu. Mūsuprāt, šis ir taisnīgs pasākums, jo tas ir ne tikai administratīvi vienkāršāk izdarāms, mm, tādēļ, ka ir noteikti šī 5000 eiro eh, slieksni, ir noteikti šis slieksnis, bet tas uh, izslēdz 80% lauksaimnieku no šī vienādojuma un skar tikai 20%, eh, un tie tie, kas saņem visvairāk no šiem maksājumiem, un Eiropas komisijā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir jārespektē likumdevēja vēlmes eh, to iemeslu dēļ, uh, Um, runājot par modulācijas piemērošanu perifērijām teritorijām, uh, tās netie, modulācija netiek piemērota, bet finanšu disciplīna tāpat ir piemērojama. Un komisijai ir jārespektē tiesību aktos ierakstītais. Bez tam regula mm, runā par faktu, ka Eiropas padomei un un parlamentam ir jāpieņem lēmums, lai koplēmums darbotos un būtu piemērojams. Ja līdz 3. jūnijam tas netiek izdarīts, tad esošā finanšu regula būs spēkā un Eiropas komisijai vienai būs jānāk um, klajā ar priekšlikumu. Nu tā tas ir. Es domāju, ka tas šo to ir salicis pa plauktiem un tagad jums ir tāda informācija, lai jūs varētu pieņemt atbilstošu lēmumu. Un Kapulašs Santaškungs, e, kā pēdējais uzstāsies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Gribēju pateikt, ka komisāra kungs vienmēr ir ļoti labi sastrādājies ar parlamentu. Esam viņam arī pateicīgi par gatavību, par viņa izrādīto sadarbības garu. Bet runājot par tiešiem maksājumiem, diemžēl šoreiz viss nebūtu nebija tik rožaini. Mēs, protams, eh, varam saprast pragmatiskos apsvērumus, bet eh, tādā veidā nedrīkst eh, apdraudēt institucionālo līdzsvaru. Manuprāt, vajadzēja rīkoties savādāk. Es gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās, jo uh, viņi ar uh, savām runām tikai vēl argumentē, labāk argumentē parlamentu pozīciju, un tas pierāda, ka mēs ievērojam savā mandātā nosacīto. Mēs gribam Uh, aizstāvēt lauksaimnieku intereses un it īpaši mazo lauksaimnieku intereses. Paldies! Esam beiguši debates par šo darbkārtības jautājumu un rīt balsosim par ziņojumu 11.30 dāmas un kungi. Nākamā sēde notiks rīt no